Eiropas Savienības institūcijām gan garā, gan Lisabons līguma izpratnē. Es vēlos teikt paldies uh, komisijai par atklātību un atvērtību visu sarunu veš, uh, gaitā. Priekšstādātāji, paldies, diskusijas ir pabeigtas un balsojums būs uh, trešdien 2012. Tātad, um, darbie kolēģi un kolēģis, tagad turpināsim ar darba kārtības izskatīšanu. Un nākošais jautājums ir mutiskie jautājumi. Dalību valstu datu pārsūtīšana ASV, pamatojoties uz saprašanās memorandu. Tie ir jautājums, kuriem jāatbild mutiski, jautājumu uzdod Ādi Goja un Inti. Sākumā vārds uh, dokumentu sastādītājiem. Intveldes kundze, divas minūtes lūdzu. Yes, thank you, chair. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es varētu izteikties diezgan īsi, jo um, pats mutiskais jautājums pēc būtības ir ļoti skaidrs. Mēs pašlaik uh, strādājam pie paket, pakotnes, kas ir saistīta ar pasažieru datiem un to apmaiņu ar ASV, Austrāliju un Kanādu Un eh, dalība valstis pašlaik eh, vēd divpusējas sārunas par eh, personas datu pārsūtīšanu. Vai drīzāk ASV nodrošinā, pieejas nodrošināšana Eiropas datubāzēm. Pirms parlaments var pieņemt jebkādus lēmumus par šo jautājumu, mums ir jāzina, kāda ir situācija. Jo ja divpusēji dalībvalsts ar ASV vienojas, pasažieru sarakstu datus un eh, personu datus nodot ASV, tad mēs to nekā nevaram eh, pārbaudīt, jo divpusējās sarunas ir slēpēnas. Mums ir teikts, ka tas varbūt ir saistīts ar personas datiem, kas nav Eiropas Savienības pilsoņi vai Eiropas Savienības pilsoņi kas lido uz citām mērķu valstīm, galmērķu valstīm, nevis uz ASV un tā tālāk. Nu, mums ir vajadzīgi šeit skaidrībiem, lai mēs varētu turpināt sarunas par pasažieru datu apmaiņu. Pagājušajā nedēļā es paklupu vēl pret kādu jautājumu, kas varētu būt svarīgs šajās debes, debatēs. Un tā ir programma, ko sauc vienas pieturas drošība. Komisija ar ASV pašlaik vēd par to sarunas ar ASV transporta drošības departamentu. Un šeit ir uh, runa par to, ka ASV pilsoņiem uh, atvieglos drošības procedūru un otrādi. Un man liekas, tas ir liekas dīvaini, jo ceļojot uz ASV mums uh, Eh, trūkst eh, šī te drošības pārbaudas kļūt arvien striktāks un striktāks, un šobrīd komisija runā par to, kā amerikāņiem mēs tagad lūk atvieglosim šīs te drošības pārbaudas. Es uzskatu, ka mums ir jāzina, kas notiek. Ja tas tā patiešām tā ir, ka ASV šos drošības standartus mums uzspiež, tad, kas tad, tad kā vispār šī programma būs iespējama? Paldies. Sipels kundze nākamā. Dāmas un kungi, šodien daudz piemin Lisabonas līgumu. Un es gribu teikt, ko pozitīvi. Lielākā daļa pilsoņu domā, ka ir labi, ka mēs Eiropā varam ceļot bez robežām, ka mēs par, varam mācīties un strādāt citās valstīs, bet mēs atstājam datu datus par mums. Dati par mums nav um, uzglabāti visvienā dalība valstī, bet sadalīti pa visu Eiropas Savienību. Un tieši labi ir, ka jomā, kur mēs runājam par datu aizsardzību, mēs lielāku kompetenci iegūstam Eiropas līmenī, jo pilsoņi pamatot sagaida to, ka viņu dati tiek labi aizsargāti Eiropā it visur, visās vietās, un ka uh, dati netiek nodot tālāk trešajām valstīm. Bet kā mēs, kā Eiropas Savienība, un es gribu pavisam skaidri teikt, mēs, kā Eiropas parlaments un padome kopā ar dalību valstīm no, varam nodrošināt šo aizsardzību, ja no vienas puses mēs kā es ar trešajām valstīm diskutējam par datu tālāku nodošanu un lēm par to, kāda data vispār ir nepieciešama, kādam mērķim tie var tikt izmantot, kādi aizsargmehānismi ir nepieciešami, e, lai aizsargātu šos datus, ja vienlaikus atsevišķas dalību valsts ved sarunas ar trešajām valstīm par datiem, un mēs nemaz nezinām, par kādiem datiem iet runa, par kādiem aizsardzības standartiem, kādi iet ievērot, varbūt, ka dati dubulti tiek um, nodoti tālāk, vai arī varbūt tādi dati tiek nodoti tālāk, par kuru mm, tālāk sniegšanu mēs uh, gribam vēlēties, ka tāda nenotiek. Un varbūt, kā arī citi aspekti netiek pietiekami ievēroti, piemēram, ja kāda dalība valsts ved sarunas ar kādu trešo valsti, kā tad es uh, varu to nodrošināt, un vai atsevišķa dalība valsts to vispār var nodrošināt, ka ja uh, dati tiek nodot tālāk, tad tie ir tikai tās valsts pilsoņu dati, jo mums ir datu bankas Eiropas Savienībā, kur dažādu pilsoņu dati tiek um, uzglabāti vienā centrālā vietā, kur daudzām iestādēm no Eiropas Savienības ir uh, iespējama pieeja. Piemēram, mani dati ir saglabāti zemē A, un zeme A lemj par datu tālāku nodošanu, arī par manu datu tālāku nodošanu. Tas taču nevar būt šis pievienotās vērtības aspekts, kāds ir Eiropas Savienībai brīdī, kad mēs runājām par Lisabonas līgumu un vienojāmies par to. Arī dalību valstīm ir jāapzinās institūciju jaunais spēks atlījums un jāturas pie spēles noteikumiem. Un jāzina, ka datu aizsardzība arī ir Eiropas līmeņa uzdevums, un Eiropas līmenī mums ir jārūpējas par to, ka pēc iespējas mazāk datu tiek nodot tālāk nesaprotamiem mērķiem un nenoteiktiem mērķiem, un nevis ar divpusējiem līgumiem šis mūsu lēmums tiek vaināts. Paldies! Tavares, ja Tavares kungs, jums ir trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Pēdējā gada laikā, cienījamie kolēģi, vairāk kārt esam runājuši daudzas pa daudziem jautājumiem, kas ir saistīti ar datu aizsardzību. Un mums ir svarīgi nodrošināt mūsu iedzīvotāju arī tīri fizisko drošību, tad, kad viņi ceļo. Un mums teica, ka jūs vēlaties, lai viņi būtu droši, tad lūdzu dodiet mums personas datus. Šeit ir gan juridiskās sekas, gan arī politiskās sekas. Ja mēs piekristu šādam risinājumam. Tas nozīmē to, ka katru reizi, kad rodas jau kāda veida problēma, tad mēs meklējam tādu visaptvarošu risinājumu. Tik runāts jau par SWIFT, tur atkal ir datu nodošana, tagad mums ir pasažieru datu apmaiņa. Manuprāt, jau no paša sākuma ir jāskatās, kā mēs varam nodrošināt maksimālo aizsardzības līmeni un tād, kā mēs varam uh, sadarboties starptautiskajiem partneriem, vai nu ar ASV, ar Ķīnu, ar Saudarābiju, vai kādu citu valsti. Un šeit nosacījumi nedrīkst atšķirties. Tad, kad mēs tagad meklējam tādu fragmentā, fragmentāro risinājumu, tad paši uh, iekļūstam nepatīkama situācija, jo uz kompleksu jautājumu mēs skatāmies fragmentāri. Informācijas nodošana trešajām valstīm Dažreiz notiek pateicoties bilaterāliem nolīgumiem, piemēram, starp ASV un atsevišķām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Protams, Eiropas Savienības iedzīvotāji ir ieinteresēti ceļot uz ASV. Līdz ar to ASV ir mūsu lielais partneris, ar kuru mēs sadarbojamies. Var teikt, ka principiāli mēs varam piekrist daudziem aspektiem, bet vēlos teikt ārkārtīgi skaidri. Ja dalība valstis ļauj lai Eiropas Savienības mēroga sarunas tiktu vājinātas, pateicoties divpusējiem nolīgumiem, tad, manuprāt, tā ir negodīga dalība valstu pieeja. Jā, es saprotu, kā ar ASV ir jārisina sarunas, bet te pašā laikā atceramies, ka nākotnē mums būs arī citas sarunas, un ja Eiropas Savienības iekšienē mēs netiekam galā, tad mēs netiksim galā arī ar citiem jautājumiem, kas būs jārisina kopā. Amerikas Savienotās valstis šobrīd ir vienkārši tāds paraugs, kas rāda mums, kā mēs tiekam galā Eiropas Savienības iekšienē, kā mēs risinām sarunas uh, Eiropas Savienībā, un tad gal galā, kā mēs risināsim jautājumus pēc tā. Manuprāt, ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka 500 miljonu iedzīvotāju tiesības ir pāri visam. Un tad varēsim arī skaidri parādīt, ka Eiropas parlamentam ir tiesības uzlikt savu veto, un mēs varam arī noraidīt starptautisko nolīgumu, ja šis nolīgums neatbilst attiecīgiem kritērijiem. Tas ir nocīts ar SWIFT un var notikt arī vēlreiz. Paldies! Un nu, tagad lūdzu Albrehta kungs. Paldies, priekšsādātāji! Paldies, priekšsādātāji. Äh, Dāmas un kungi no komisijas, äh, es lūdzu ļoti nopietni izturēties pret šo mūsu jautājumu, jo šeit ir tāds ļoti principāls jautājums, ko mēs uzdodam. Cik tālu vispār ir saprātīgi strādāt pie datu aizsardzības noteikumiem, kā kolēģi to uzsver, ja vienlaikus aiz mūsu muguras, aiz parlamenta muguras, bet varbūt arī aiz nacionālo parlamentu muguras tiek vests sarunas par sarunām, kas uh, pārkāp šos uh, standartus Un transatlantiskā drošības sadarbība un vispār cieši transatlantiskā sadarbība ir ļoti nozīmīga, runājot par tiesiskumu un brīvības telpas izveidu. Bet tas nedrīkst novest pie tā, ka kolektīvo drošības interešu um, īstenošana tiek veidota, bet individuālo brīvības un pamatiesību telpas veidošana tiek atlikta un nav īstenota. Tas tieši ir attiecināms arī uz. Uh, um, datu uh, aizsardzības jautājumiem parlaments jau um, sen ir teicis, ka tas ir ļoti nozīmīgi gan par PNR, uh, gan SWIFT datu. Uh, da, nodošana tālāk ir jāattiecina šos principiālos noteikums. Un tas bieži tiek neievērots. Tādēļ mēs kā parlaments esam ļoti mm, strikti teikuši, ka mēs vēlamies, lai visā ES uh, tiktu ievēroti noteikti standarti un lai tas būtu spēkā ar um, sarunās arī ar ASV. Un es gribu teikt, ka tas ir nozīmīgi ne tikai ES līgumiem, bet arī dalību valstu līgumiem. Mēs esam šeit jomā, kur ir dalīta kompetence un aizvien tiek. Uh, Mm, slēgti divpusēji eh, līguma ar ASV, tas ir visnotaļ pieļaujams, tik ilgi, kamēr tas nepārkāpja kopējos standarts, par kuriem mēs esam vienojušies Eiropas līmenī, vai vājien tos, un tieši par to šeit ir runa. Un otrkārt, tam ir jāpaliek uh, spēkā esošo likumdošanas aktu ietveros. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā mēs kā parlaments nodarbojamies ar šiem jautājumiem un ir arī tiesisks ietvers, kas saka, ka ja pat ir šī dalītā kompetence, tad uh, datiem par lidojumiem un pasažieriem dalībvalsts nedrīkst pašas datus dot vēlāk, un tām, manuprāt, nevajadzētu uzņemties atsevišķas sarunas vest ar ASV, jo tas vājina mūsu pozīciju kopējo. Tādēļ aicinu komisiju vērsties pie dalību valstīm un arī pilnīgi skaidri teikt prezidentūrai, ka šādas uh, sarunas jāpārtrauc un ka jānoskaidro juridiskais dienests, kāds tad ir spēkā pēc Lisabonas līguma. Mums kā parlamentam ir skaidrs, mums ir nepieciešama viena balss Eiropas Savienībai Un komisijai e, ir jābūt skaidrībā par to, un, manuprāt, komisijas priekšlikuma daudzējāda ziņā ir ļoti pareizi. Un šim skaidrajam principam ir jābūt spēkā, mums jārunā vienā balsī, nevis visu laiku jāizsāk divpusēji nolīgumi. Paldies, Albrehta kungs. Un tagad lūdzu Damanākie kundze komisijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji atbildēšu uz Eiropas parlamenta deputātiem un uzreiz pateikšu, ka komisija atbalsta jautājumus, kas ir saistīti ar datu aizsardzības vajadzību un jānodrošina datu aizsardzība mūsu iedzīvotājiem. Jau no paša sākuma to teikšu un uzsveršu. Jūs noteikti zināt, ka jautājums nav jauns. 2007. gadā ASV uh, modernizējuši savu bezvīzu režīmu, pieliekot klāt vairākus nosacījumus saistībā ar drošību. Vēlamies teikt, ka šie nosacījumi attiecas uz visām Eiropas Savienības valstīm, vai nu šī valsts līdz šim piedalījās bezvīzu režīmā ar ASV vai nē. Katrai valstī ir jānodrošina atbalsts un uh, atbilstība šiem nosacījumiem. Viens no aspektiem ir saistīts ar tiesību sargājušo institūciju sadarbību starp ASV. Viens no tiesību aizsardzības institūcijas sadarbības aspektiem ir saistīts ar datu apmaiņu. Un šeit, kā jūs pieminējuši, radās uh, divu līmeņu, divu posmu sarunas. Šeit Eiropas Savienība sāka sarunas ar ASV tā, lai varētu piedalīties bezvīzu režīmā ar ASV. Un šeit mēs runājam uh, par tām kompetencijām, kas ir Eiropas Savienības rīcībā. Tādi jautājumi, kas saistīti kā ceļošanas dokumentu drošība, kā arī drošības pārbaudas lidostos. Šie jautājumi ir Eiropas Savienības kopīgajā kompetencē. Savukārt ir arī divpusējas sarunas, kas joprojām paliek starp ASV un individuālām Eiropas Savienības dalību valstīm. Un šeit tiek runāts par jautājumiem, kas ir saistīti par terorismu apkarošanas iniciatīvām un informācijas apmaiņas aspektiem. Tās dalībvalsts, kas šobrīd vēl nepiedalās bezvīzu režīmā, šo jautājumu apspriešana un uh, sarunu pabeigšana ir viens no nosacījumiem, lai kļūtu par bezvīzu režīma dalībnieku šādas sarunas atsevišķos gadījumos var notikt arī vēlāk. Saskaņā ar informāciju, ko komisija ieguva no dalību valstīm, un tas ir vienīgais veids, kā mēs varam šo jautājumu risināt, astoņas dalību valsts parakstīja saprašanās memorandu ar ASV. Un šajā memorandā ir teikts, ka viņi piekrīt sadarboties ar ASV šādos jautājumos. Tā bija Čehija, Igaunija, Grieķija, Latvija, Lietuva, Ungārija, Malta un Slovākija. Un šādā veidā radās iespēja atrisināt problēmas, un tādēļ šīs astoņas dalību valstis varēja kļūt par bezvīzu režīmu dalībniecēm, un tikai tādēļ šis valsts arī parakstīja šādu memorandu. Komisija skaidri saprot, ka saprašanās memorands nekādā gadījumā pats par sevi nebija paredzēts kā tiesiskais pamats, lai, atbā, lai nodrošinātu datu apmaiņu starp ASV un dalību valstīm. Nē, saprašanās memorandā bija tikai un vienīgi pamatnostādnes saistībā ar potenciālo vienošanos par datu vākšanu un apmaiņu. Vēlreiz uzsvēršu, ka ir nepieciešams rūpīgi pārbaudīt saprašanās memoranda saturu. Un šeit dalībāts pašas ir atbildīgs par memoranda statusu. Te ir iekļa, te, šeit iekļaujies arī to datu kategorijas, kas, kas tiks iekļautas datu apmaiņā. Līdz ar to, ja parlaments gribētu iegūt papildu informāciju, jūs varētu griezties pie nosauktēm valstīm, lai pajautātu, kādu memorandu ar kādu saturu viņi ir parakstījuši. Komisija no savas puses nodrošināja to, lai ASV neprasītu bilaterālas sarunas un negaidīti bilaterālās sarunas ar dalību valstīm attiecību uz pasažieru datu apmaiņu, jo šajā gadījumā mēs runājam par Eiropas Savienības kompetences jautājumu un šeit darbojas Eiropas Savienības un ASV pasažieru datu apmaiņas nolīgums. Un gal galā, vedot sarunas par nolīgums starp Eiropas Savienību un ASV, mēs apmainījāmies ar vēstulēm un varējām konstatēt, ka nosacījumi ir izpildīti un ka jautājums ir Eiropas Savienības kompetences. Šeit komisija skaidri ir norādījusi, ka vēstuļa apmaiņa, kas šobrīd joprojām notiek, ka šī apmaiņa nekādā gadījumā nenodrošina piekļuvi Eiropas Savienības datubāzēm. Priekšsēdētājs, liels paldies par šo informāciju, un tagad politisko grupu vārdā sākam ar Koeli, jo kun, kun, jums ir divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi, komisāri. Es gribētu teikt, ka es ļoti uzmanīgi uzklausīju jūsu atbildi un esmu ārkārtīgi pārsteigts. Komisija no vienas puses mums saka, ka, ja mēs gribam virzieties uz priekšu un, ja mums vajag vairāk informācijas, tad mums jāvēršas pie dalībvalstīm. Kā to saprast? Uh, jo komisija tad saka, ka tai nav nekādas iespējas ietekmēt uh, dalībvalsts šajā jautājumā. Un tad mums arī saka, ka uh, komisija prasīs uh, no uh, ASV valdības, lai tā nelūgtu uh, Eiropas Savienības valstu valdībām noteikti informāciju. Bet kā var veidot attiecības ar uh, ASV un, um, teiksim, neprasīt um, noteikts lietas no um, es uh, dalību valstu valdībām. Tas norāda vienkārši uz tādu kā vājību uh, kom, no komisijas puses. Un tas patiesi ir uh, satraucoši. Mēs redzam, ka ASV nu, praktiski skalda, lai varētu netraucēti valdīt. Dažas dalība valsts ir pieņēmuši lēmumu. Uh, veidot divpusējas attiecības, pārkāpjot visus solidaritātes principus. Bet ir tāda solidaritāte un ir arī atbildība Eiropai jārunā vienā valstī un mums jāraugās, lai divpusēji nolīgumi un nenākt par ļaunu un lai visiem nebūtu pieeja datu bāzēm. Tas fakts viens, ka Nacionālajie parlamenti dalību valstīs nevienmēr ir uh, informēti, novad pie tā, ka arī Eiropas parlaments nevienmēr saņem um, informāciju, un līdz ar to mēs esam noraizējušies, un arī komisārs teiktais mūsu uh, pār, bažas nekliedēja. Paldies! Es, es, es atvainojos, nākošais nav viss Melcer kungs, bet Alvaro kungs. Alvaro kungs pusotru minūti. Paldies priekšstādātāja kungs, paldies arī komisārs kundzei, kas aizstāja Mālstrāmas kundzi, mēs to augstu vērtējam, bet, gudīgi sakot, domāju, ka mēs strādājam balstoties uz dažādiem faktiem, jo šeit runa nav tikai PDR datiem, kolēģi jau to pieminēja, tas, ka PDR dati tiek noprasīti arī um, dati par noziedzniekiem un arī dati par uh, pirkstnospiedotiem. Un līdz ar to tas ir Eiropas uh, politikas uh, subjekts, par ko mēs runājam, un runa nav tik daudz par to. Mēs varam runāt, mēs varam dažādas viedokļas uh, paust, uh, vai pareizi vai nē. Tas, kas, par ko es esmu, um, uh, tas, liekas, tas ir tas, ka ne komisija, ne padome nespēja ASV pateikt, ka tā nevar um, lietas virzīties uz priekšu. Nu, nevar taču bez vīzu jautājumu, kā šantārs līdzekli izmantot pret Austriju. Austrija nav nekāda jauna dalība valsts un saka, ka atcels vīzu, eh, bezvīzu režīmu, ja šie dati netiks sniegti. Un uh, dalība valstis uh, vienas pašas, uh, teiksim, ar draudiem, ka vīzu, uh, bezvīzu režīms tiks uh, atsaukts. Uh, uh, ir bezspēcīgas, um, un nu, ASV diez vai varēs tā visai Eiropas Savienībai pateikt, un es domāju, ka šis tons nav pareizais. Mēs sastrādājamies, un es domāju, ka transatlantiskās uh, attiecības ir ļoti būtiskas, bet jebkurās attiecībās, pat laulības dzīvē, apusējas sapratne ir ļoti, un uzticība ir ļoti nozīmīga. To mēs sagaidām no ASV pilsoņiem un arī no administrācijas, un gribam arī, lai uz to tiktu likt lielāku uzmanību. Paldies! Paldies Nākošais runātājs Melcerkungs. Priekšsādātāja kungs, tad, kad tā, tika pieņemts SWIFT kompromiss, bija skaidrs, ka tas, kas kā datu aizsardzības panākums tika sludināts, tas ir tikai tāds aizklājums. Un mēs pat nedomājam, ka tas nu kā placebo kritiķiem tiks iebarots. Un, uh, Mēs cerējām uz ilgāku laiku posmu, bet jau pēc pāris mēnešiem tas tā ir noticis. ASV neievēro noteikums un uh, saka, ka, un parāda, ka mm, te nav uh, interesēti partnerattiecībās, bet vienkārši veido savas attiecības ar tiem, kas viņus klausa. Un mums ir jāpieņem vienkārši zināšanai tas, ka gadiem ilgi ASV ir ieskats Eiropas um, datu bankos un ka šeit arī tādi eh, tā kā eksperti tiek iecelti, eh, lai uzraudzību, sadarbību, bet atkal pa aizmugurs durvīm tiek uh, no ASV puses panākts neierobežots pieejas uh, datiem uh, gadījums. Un tas ir uh, ļoti žēl. O Kirjus uh, Strasser, ja divi leptā. Lūdzu, Strasser kungs, divas minūtes. Komisārs Kundze, cienījamie klātesošie, kā teica viens no deputātiem, ir pienācis īstais brīdis arī pateikt jums, ka paldies, ka jūs esat klāt un ka jūs esat gatavi arī runāt par šo jautājumu. Es saprotu, ka jūs neesat komisāra, kas ir atbildīga par šo jautājumu, taču jebkurā gadījumā ir jākonstatē, ka komisija sadarbojas. Jāpasaka arī, ka šobrīd notiek kaut kas ārkārtīgi svarīgs, un šeit pamaniet, ka šeit uh, visas politiskās grupas gribētu diskutēt par lietas principiāliem jautājumiem. Un mēs sakam, ka komisija šobrīd ne, nestrādā kā pienākas. Tā tas bija arī sarunās par SWIFT. Par 14 dolāru iebraukšanas maksu mēs runājam ar komisiju iepriekšējā reizē Tagad mēs runājam ar komisiju par to, ko šobrīd dara komisija, ko dara dalība valstis, un tagad es dzirdu, ka mēs runājam par to, ka ASV izturās diezgan nepatīkamā tonī pret eiropiešiem. Manuprāt, ir īstais brīdis runāt par pamats jautājumiem, par pamatprincipiem ar komisiju, un šeit es sagaidu savstarpības garu. Tā, lai mēs neļautu uh, vienkārši piekļūt uh, Eiropas Savienības datu bāzēm, bet lai mēs aizstāvētu savas pamatiesības. Tā, lai skaidri būtu pateikts, ka iedzīvotājiem ir tiesības zināt, kādi dati, kādos gadījumos ir tiek izmantot un kam ir nodrošināta piekļuve. Un šeit komisija savā sarunu nostājā uh, ir pavainājusi savas pozīcijas vienkārši tādēļ, ka tā nedarbojas pietiekami aktīvi, nenodrošina koordināciju ar dalību valstīm. Un tad jautājums ir, kad jūs sāksiet aktīvi darboties. Ar Svifta gadījumā, ar parlamenta spiedienu, viena mēneša laikā viss tika atrisināts, un šai gadījumā es gribētu attiecību uz pasažieru datu apmaiņu un ar, par vispārīgiem datiem tādu pašu rosību. Liels paldies! Un tagad lūdzu brīvā mikrofona procedūra. Trīs deputāti ir pieteikušies. Kas tātad, kas gribētu piedalīties brīvā mikrofona procedūrā? Lūdzu. A, nē, jūs gribētu paskaidrojumu. Labi, tad pirms, pas, pirms komisija atbildēs, jūs varēsiet uzdot savu jautājumu. Lūdzu, sākam ar Roitovs kundzi. Paldies, priekšsēdētāji! dostupnými prostředky tak není možné při mezinárodní spolupráci v této oblasti ir uh, grūti veidot uh, starptautisku sadarbību, jo uh, sadarbība ir absolūti nepieciešama. Un šī iemesla dēļ esmu ļoti pārsteigta uzzināt, ka uh, divpusējos attiecības starp ES un uh, padomu tiek veikts tā, ka padomi nav mācījusies no pagātnes kļūdām. Un tā nav virzējusies uz uh, priekšu, ievērojot to, kas ir bijis uh, līdz uh, šim. Tas ir arī uh, pēc ASV vēlēšanām mainījies. Mēs mēģinām jaunos. Uh, jaunas sarunas vest, bet demokrātiskie pamatprincipi netiek uh, ievēroti. Man nav problēma ar dažu datu pārraidi, piemēram, dati par tiem, kas izmanto lidojumus un tas nāk no demokrātiskām valstīm, bet tam jābūt ļoti strikti um, reglamentētiem un vai nu deputātiem, vai uh, parlamenta deputātiem, vai arī tiesnešiem jādod aptļauju tādas datus izmantot. Paldies! Paldies, komisārs Konza! Runājot par uh, eh, iedzīvotāju personas datu nodošanu, vēlos teikt, ka jautājums ir ārkārtīgi jutīgs. Gan runājot par cilvēktiesību aspektiem, gan arī par pilsoniskās sabiedrības darbību. Un sūtot uz ASV personas datus, uh, Jā, mēs, protams, varam teikt, ka mums ir nepieciešams aizsargāt visu sabiedrības drošību un mums ir jācīnās pret terorismu. Visi šie mērķi ir ārkārtīgi labi. Te pašā laikā sanāk tā, ka cīnoties pret terorismu, mēs atņemam, no, mu, atņemam mūsu iedzīvotājiem pamat tiesības, tiesības uz privātumu. Un šeit ir jārunā par sarunām starp ASV un Eiropas Savienību, ja, protams, ir jākonstatē, ka ASV ir viens no mūsu svarīgākajiem partneriem. Šobrīd ASV ir interesēta sarunas vest attiec, atsevišķi ar dalību valstīm, nevis ar Eiropas Savienības kopumā, un manuprāt, tas ir diezgan aizdomīgi. Vēlos arī aizsargāt, aizstāvēt tās valstis, kas jau uh, parakstīja memorandu, tas ir tādēļ, ka šīs valstis nebija bezvīzu režīma dalībniecis un ASV teica, vai nu jūs parakstiet, vai nu jūs neko nedabūsiet. Un vēlos teikt, ka šajā gadījumā Eiropas Savienība ir jābūt lojālai pret savām dalībvalstīm. Lielas paldies, lūdzu, Paska kungs, jums ir viena minūte. Vážená predsedajúci, vážená pani komisárka, som presvedčený, že sa musím... Priekšsēdētāji, komisārs Konze, Esmu pārliecināts, ka mums ir jāturpina cīnīties pret terorismu. Terorisms ir ļoti nopietns apdraudējums civilizētai pasaulē. Eiropas Savienības iedzīvotāju personas datu nodošana vienkārši tādēļ, ka mums ir jācīnās ar terorismu, man šķiet, ka šobrīd nenotiek koordinēti. Tieši ASV iegūst visvairāk datu, viņi ir interesēti šajos datos. Uh, Viņiem ir dažādi veidi noliegumi gan ar Eiropas Savienību kā organizāciju, gan arī atsevišķi ar dalību valstīm. Un, manuprāt, šī diva līmeņa pieeja nav akceptējama. Mēs šeit runājam par Eiropas Savienības iedzīvotāju personas datiem, un šo datu nodošana drīkst notikt tikai un vienīgi saskaņā ar tādiem noteikumiem, kas nepārkāp nekādas pamat tiesības un pamat principus. Uh, Šeit ir jānodrošina savstarpējība un ir jārada tāda noteikuma, lai Eiropas Savienības iedzīvotāji gribētu šiem noteikumiem arī pakļauties. Noteikumi nedrīkst būt vājāki par šiem noteikumiem, ko mēs izmantojam Eiropas Savienības iekšēnē. Es, Movai kundze, ne atvainojiet, saku priekšsēdētāji cienījamie kolēģi, vienas minūtes komentāri mēs nevaram pieteikties brīvā mikrofona procedūrā pašā pēdējā sekundē. Līdz ar to, ja vēlaties piedalīties, nu, tad lūdzu laicīgi piesakieties. Šajā gadījumā mums ir izņēmums vienkārši tādēļ, ka nav daudz deputāti. Nu, saka, Morvai kundze izskatās, ka jautājums nav tik ļoti interesants, līdz ar to daudzi nav klāt. Jebkāda veida datu aizsardzība un šis datu aizsardzības process kas pārkāptu pamat tiesības un pamat intereses, noteikti būtu jāvirza uz skaidri saprotamu un nosakamu mērķi tā, lai varētu šo pamatotu mērķi samērīgiem līdzekļiem arī sasniegt. Ko īsti grib ASV? Ko viņi šeit izvirza par pamatotu mērķi? un kādā veidā personas dati tiek nodoti un kādā veidā mērķis ir sasniedzams ar personas datu apstrādi. Nu, respektīvi, kā viņi plāno izmantot šos datus, un tas ir pirmais jautājums, ko es uzdodu komisijai. Otrais, jā, otrais jautājums ir, kādēļ viņi šeit izmanto divu veidu pārbaudes? Tie ir vecās dalībvalstis, jaunās dalībvalstis, pati nāk no Ungārijas, jaunā dalībvalsts. Jautājums ir, kādēļ Ungārijas iedzīvotājs no terorisma apkarošanas viedokļa ir um, bīstamāks par um, vecās dalību valsts iedzīvotāju. Nu tad vai jūs esat šo jautājumu skatījuši savās sarunās? Liels paldies, Lūdza Intveld kundze. Priekšsēdētē, um, vēlos uh, saņemt paskaidrojumu divos jautājumos. Pirmkārt, bija diezgan pārsteigta, kad dzirdēju, ka komisija teica, ka bezvīzu režīms attiecās tikai un vienīgi uz dalībvalstīm. Manuprāt, tieši tā jūs arī teicāt. Lai gan 2007. gadā Eiropas komisija teica, ka tā ir ekskluzīva kompetence šajā jautājumā un galu galā bija jārisina kompetenci jautājumi ar dalībvalstīm. Jā, vien es pareizi tagad sapratu, Eiropas komisija tagad ir mainījusi savu viedokli par savām kompetencijām. Otrais jautājums, komisārs Konce, kas, manuprāt, ir jārisina. Jūs teicāt, ka šeit nevienā uh, no saprašanās memorandiem nav uh, nekāda atsauču uz pasažieru datu nodošanu. Komisārs Kunze, es jums varu iedot viena šāda memoranda kopija, un tur ir runāts par personas datu nodošanu. Un tad izskatās, ka komisija vispār nezina, kas reāli notiek. Es jums paskaidrošu, kas par lietu parlaments ir eh, atli nolēmis atlikt uz vēlāku laiku balsojumu, jo mēs domājam, ka varam uzticēties tam, ka komisija ir līdzvērtīga atbildīga Eiropas Savienības institūcija, kā mēs parlaments. Un es sāku domāt, vai komisija ir pelnījusi šādu uzticību, un es ceru, ka eh, mūs jūs nepievilsit. Eh, εκ μέρους της Επιτροπής, η κυρία Δαμανάκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούσεις Ρωνάτες Δαμανάκη. Es nevaru pie, pieņemt. Vispirms es gribētu uh, paziņot, ka diskusijas uzskatu par ļoti interesantu un gribētu paskaidrot jums iespēju robežās, bet es nevaru pieņemt apgalvojumus, ka komisija eh, ar nesapratni izturas pret to, cik būtisks šis jautājums par datu nodošanu ir būtisks Eiropas pilsoņiem. Tāpat arī es nevaru pieņemt to, ka esmu šeit tikai tāpēc, lai aizvietotu savu kolēģi, nepārzinot uh, lietu. Uh, un neapzinoties, kas tajā ir iekļauts. Mēs komisijā pilnīgi visi zinām, kas notiek, bet varu jums darīt zinām, ka mēs tik tiešām ļoti jūtīgi un saprātīgi izturamies pret mūsu pilsoņu datiem. Runāsim tagad par faktiem. Vai mums ir jāievēro Lisabonas līgums vai nav? Kādi ir jūsu priekšteikumi? Ignorēt padomi? Esmu E, dzirdējusi, ka jūs gribētu, viegli sakot, jūs gribētu vienā valstī būt e, vienīgie, kas izsakās par šo jautājumu. Arī es gribētu to. Ko, kam jūs dodat priekšroku? Pateikt komisiju. E, pateikt komisijai, ka mēs pilnībā ignorējam padomi. Es gribētu jūs informēt, runājot par faktiem, un nevis sapņiem, ka mēs jau esam lūguši no padomas, un tas nav nekas jauns, jūs to zināt, Mēs esam piedāvuši kopš māja padomēji, lai nākotnes ietvars Eiropas Savienībai Savienotajām valstīm, ja šis ietvars, atsa, ietvars atsauc uz personas datiem, tad tas ir jāticina arī uz dalībvalsts datiem. Mēs to piedāvājam. To, ko visu jūs šeit sakāt. Un, ja par to ir panākta vienošanās, tad mēs to atbalstām. Bet Ja ar padomu šādas vienošanās nav, tad ko jūs man piedāvājat darīt? Doties uz dalībvalstīm un teikt, ka mēs nevaram turpināt? Es sapratu, tas ir jūsu priekšlikums. Un man atbildam ir ļoti vienkārša. Mums ir jārespektē Lisabonas līgums. To es varu vienīgi pateikt. Pagaidiet mazliet par dažiem citiem ļoti interesantiem jautājumiem. Esmu daudz dzirdējis par Eiropas datubāzi un Debrūna databāzi. Man ir jāsaka, dalībvalstīm varbūt, ja tām ir saprašanās memorands un divpusēja nolīgumi, tās var Eh, dot datus par saviem pilsoņiem. Tās nevar dot datus no Eiropas Savienības datubāzēm, un es pilnīgi skaidri to norādīju. Tāpat arī skaidri norādīju, ka mēs esam lūguši no Savienotēm valstīm un esam eh, saņēmuši vēstules šajā sakrā un turpinām sarunas par to, ka vienoju, eh, divpusējās vienošanās nevar atsaukties uz um, PNR datiem. Tas nenozīmē, ka Eh, dalībvalstis eh, nav mēģinājušas varbūt eh, vest sarunas ar Savienotajām valstīm, bet tāda ir pozīcija, komisijas pozīcija. Es saprotu jūsu bažas ļoti labi, bet mums ir jāvirzās uz priekšu, lai vislabākajā veidā turpināt sarunas ar Savienotajām valstīm un mēģinātu panākt saistošs notiekums dalībvalstīm nolīguma iekšienē, jo tas ir vienīgais veids, kā panākt to, ko jūs arī vēlties panākt. Tādā veidā mēs varam strādāt komisija uz tur, turp dodas, mēs vedam sarunas ar savienotām valstīm un mēs mēģinam panākt vienošanos, kas ir saistoši dalību valstīm. Tāpēc mēs devāmies uz padomi un lūdzām padomēji nodrošināt to, ka ja šāda panā, vienošanās tiek panākta, lai mēs varam aizsargāt šos datus savā celiņā starp Eiropas Savienību un Savienotām valstīm. Tad mēs tā rīkojamies. Vai jums cits priekšlikums, kas ir balstīts uz to juridisko ietvaru, kas mums ir jāievēro? Bet, ja šāda priekšlikuma nav, tad lūdzu saprotiet to, ka arī mēs ļoti jūtīgi izturamies pret pilsoņu datiem un mēs mēģinam tos aizsargāt. Taču mēs mēģinam arī respektēt dalību valstis un padomi. Uh, es vēlētos eh, pateikt, ka šis jautājums turpinās. Es pieņemu zināšanai visas jūsu bāžas. Un tas, ko es varu darīt, ir doties uz padomi, norādīt, ka ir jāpārtrauc sarunas ar kas nav auglīgs ar attiecībā uz divpusējiem līgumiem un jāturpina mūsu iesāktais. Tādā veidā mēs varam strādāt. Komisārs kundze, es pārzinu šo jautājumu un es gribētu pasvītrot to, ka praktiski ikviena politiskā grupā ir paudusi ļoti liels bažas par dzirdēto jautājumu. Un mums ir PNR nolīgums, kas ir jāpieņem un ļoti svarīgi ir parlamentam un komisijai ļoti nopietni izturēties pret šīm bažām un lai, lai mums nebūtu tā, e, tāda sajūta, ka mēs esam atvienojušies kā svifnu līguma sakarā. Tāpat arī grib norādīt, ka nesenā pagātnē tās pelēkās zonas, kas ir ļoti bīstamas šeit, piemēram, ja ikviena dalībvalsts e, nodos trešai valstī datus, kur tā, kurus tā ievieto Eiropas Savienības datubāzē, teiksim, Schengenā, tad beigās varētu trešā dalībvalsts uzkrāt visus datus no Schengenes eh, datubāzes, lai gan tā nesaņem to Schengenes, bet individuāli, individuāli no ikvienas dalībvalsts. Un tādā veidā, ņemot vērā to, ko, manuprāt, jūs pareizi um, pieminējāt, to apņēmību, ar kuru Eiropas komisija aizstāv kopienas pilā šajā situācijā, es gribētu arī nodroši, eh, aicināt šo jautājumu atrisināt vislabākajā par pieņemajā veidā. Jūs gribētu ko sacīt vēl? Es jums piekrītu, ka mums ir jāapzinās visas bažas, un es piekrītu, ka šeit tik tiešām ir e, sava telpa bažām atvēlēta. Tas ir skaidrs no paša sākuma, un es gribētu arī, lai jūs to saprastu, bet mēs mēģinam komisijā atrast ju juridiskus legālus veļus, respe eh, ceļus, respektējot līgumus, rast risinājumu šai problēmai, aizsargāt datus, stiprinot šīs situācijas kopienas pilāru. Taču tas nav vienīgais pilārs, vienīgais balsts, kas mums ir. To es arī gribētu pateikt, un es gribētu uh, lai jūs izprastu, ka esmu pieņemu zināšanai un saprotu visas jūsu bāžas, un arī to, ka mēs esam lūguši padomēji, ka ja mums izdodas nodrošināt nolīgumā iekļautas datu aizsardzību, Mēs esam lūguši šīs saistības uzņemties padomi. Tas ir vienīgais e, juridiski pareizais legālais ceļš virzīties uz priekšu. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η κοινή συζήτηση σχετικά με την αλληλεία. Η σύσταση του κυρίου. Pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir e, konvencija par Eh, kas ir debats par zivsaimniecību, un mēs tagad skatīsim konvenciju par turpmāko daudzpusēju.